Sanāksme ir atkal atsākta. Dāmas un kungi, vakardienas eh, protokols un vakardienas teksts ir pieejami, vai kādam ir kādi iebildumi? Šķiet, ka tā nav. Eh, līdz ar to protokols eh, ir uzskatāms.